Balsot par Bēgas kunga ziņojumu. Darba kārtībā paredzētas balsošana par Bēgas kunga ziņojumu par elastības instrumentu izmantošanas projektiem enerģētikas jomā. Un es arī lieku to uz balsošanu, un tas ir personāla balsojums. Mums ir nepieciešams kvalificētais vairākums, lai pieņemtu šo ziņojumu. Visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 576 balsojuši, 544 par 18 pret 14 atturējušies, apstiprināts, pieņemts. Tālāk balsojam par grozījumu uh, eh, daudzgadu finanšu schēmai. Arī šis ir personāla balsojums. Sākam balsot, visi nobalsojuši, beidzam balsot. 536 pār 18 pret 22 atturējušies. Pieņemts. Tagad balsojam par Eiropas Savienības 2010. gada finanšu gada vispārējo budžeta projektu. Referents Šurjan kungs. Vai referents vēlētos izteikties? Lūdzu, Šurjan kungs. Paldies, priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi. Uh, Mēs eh, varbūt saskaramies ar visīsāko balsošanas procesu Nīcas līguma ietvaros, un starp citu tas ir arī pēdējais balsojums Nīcas uh, līguma uh, gaismā. Un paldies visiem par lielisko sadarbību strādājot pie šī likumdošanas akta. Es vēlos pateikties visām grupām, kas piedalījās. Uh, sagatavojot šo balsojumu un šo dokumentu, un es vēlētos pateikties arī sekretariātam. Bez viņiem mums nebūtu bijis iespējams šeit būt ar šo uh, dokumentu un šo īso, labi sagatavoto balsojumu. Paldies visiem! Poddaję, poddaję pod głosowanie blok numer jeden. Kto jest za? Un Priekšsēdētājs liek uz balsošanu pirmo bloku. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 48. grozījums. Tas ir atsevišķais balsojums divās daļās, kas par pirmo daļu pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts būs jāpārbauda elektroniski. Otrā daļa, jo mums ir vajadzīgs kvalificētais vairums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Trīssimt četrdesmit divi pārs, divsimt deviņpadsmit pret trīs atturējušies. Noraidīts. Noraidīts, jo bija vajadzīgs kvalificētais vairākums. Tas nav sasniegts. Tālāk balsojam par 382. grozījumu. Arī šis ir balsojums par daļām. Pirmā daļa, kas par pret atturas pieņemts. Otrā daļa uh, personāla balsojums. Sākam balsot. Visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 476 pār 80 pret 12 atturējušies pieņemts. Tālāk balsojam par otro bloku, kas par pret atturas pieņemts. Trešais bloks, kas par pret atturas pieņemts.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 pret, atturas, pieņemts. Tālāk liek uz balsošanu 290. grozījumu, uh, balsojums pa daļām, pirmā daļa, kas par pret, atturas, vēlreiz kas pret, tā tad dot pirmo daļu pret, atturas, apsti, uh, pieņēmts, otrā daļa, kas par pret pret atturas. Pārbaudīsim otro daļu elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Četrsimt piecpadsmit pār simt piecdesmit viens pret četri atturējušies. Pieņemts. Trešā daļa, kas par pret atturas pieņemts. Pán predsedā, eh, navrhuje. Priekšsēdētāji kungs, man ir priekšlikums par pārējo institūciju bloku balso, visiem blokiem balsosim kopā, es domāju, ka šeit nebūs nekāda pretruna, saka referents. Dāmas un kungi, situācija ir tāda, ka mēs balsosim par dažādām institūcijām un saskaņā ar mūsu principiem mums par katru institūciju jā balso atsevišķi. Mēs tas nevaram salikt tās visas vienā blokā. Diemžēl tāda ir mūsu procedūra. Tā tad kopienu tiesa, kas par pret atturas ap, pieņemts. Tālāk devītais bloks. Revīzijas palāta par pret atturas pieņemts. Desmitais bloks, kas par pret atturas atturas pieņemts. 11. bloks par pret atturas pieņemts. 12. bloks ombuda birojas par pret atturas pieņemts pieņēmts ceturtais datu aizsardzības inspektors par pret atturas pieņemts. Dāmas un kungi, saka priekšsēdētājs, mēs esam noslēguši šo balsojumu, un es tagad vēlētos dot uh, vārdu padomas pārstāvim. Herr talman, ärade ledamöter, mina damer och herrar. Priekšsēdētāji, godāmie deputāti, dāmas un kungi. Padome ar prieku redz, ka Eiropas parlaments ir eh, pieņēmis vienošanos, ko mēs panācām eh, šī gada 8. novembrī. Pēc otrā lasījuma padomē mēs redzam, ka parlamentu otrais lasījums ir eh, ļāvis mums izveidot kopīgu tekstu sas, tas ir noticis saskaņā Lisabonas līguma 314. pantu. Mēs akceptējam šo kopējo tekstu, mēs esam ļoti apmierināti, ka priekšsēdētājs var paziņot, ka budžets ir beidzot apstiprināts. Taču vēlētos norādīt, tad, kad eh, budžets tiks apstiprināts eh, un eh, tiks paziņots, ka tas ir apstiprināts, to vajadzētu parakstīt abām pusēm saskaņā ar juridisko aktu. Mēs redzam, ka pašlaik ir spēkā nosacījums, ka abas iestādes ir atbildīgas par budžetu. Neskatoties uz to, mēs eh, nevēlamies pretoties nekam um, no tā, ko, par ko mēs vienojāmies. Uh, Jebkura, jebkurā gadījumā mēs ceram, ka nākamgad mums pietiekami daudz laika, lai noskaidrotu situāciju. Es vēlētos izmantot šo iespēju, lai pateiktos Lamasūra kungam, budžeta komitejas vadītājam, Lamankas kundzei un citiem, kas ļoti konstruktīvi darbojās budžeta procedūras laikā. Tādējādi mēs vēlreiz pierādām, ka mūsu sadarbība ir bijusi ļoti laba, kā tas ir bijis vienmēr. Noslēgumā man būtu arī kāds personīgs komentārs. Es uzskatu, ka manā karjerā šis ir bijis viens no labākajiem darbiem. Man ir bijis liels prieks, ka esmu iepazinis Eiropu no šīs puses, tāpēc vēlreiz vēlētos jums pateikties par šo pieredzi. Liels paldies, dāmas un kungi, tā kā mēs esam beiguši šo balsojuma daļu, tad es vēlētos pateikties visiem referentiem, vēlētos uh, sveikt eh, Surjen kungu, Mankas kungu, Bēgis kungu. Vēlētos pateikties visiem, kas strādāja pie budžeta. Šis, šī budžeta procedūra bija īpaši sarežģīta, tāpēc vēlreiz apsveicu mūsu kolēģus un sveicu arī visu Eiropas parlamentu, jo tas ir mūsu kopīgais darbs, mūsu kopējais lēmums. Vēlreiz paldies visiem kolēģiem. Bardzo važ... Tagad man jums jānolasa punkti, kas ir ļoti nozīmīgi un kas attiecas uz budžeta apsprināšanas kārtību. Tas ir ļoti būtiski, jo mēs, esam, mēs darbojamies saskaņā ar Lisabonas līgumu, nevis ar Nicas līgumu, un šī pārēja bijusi ļoti sarešķīta. Tātad mēs sākām ar Nicas līgumu, taču beidzam ar Lisabonas līgumu. Tieši tāpēc šis paziņojums ir ļoti būtisks, un jums tas ir jāuzklausa. Budžeta procedūra 2010. gadam sākās ar 172. pantu um, Eiropas kopienu līgumā. Taču uh, pēdējais posms uh, notika pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā. 2009. gada 18. novembrī parlaments padome un komisija vienojās turpināt budžeta procedūras saskaņā ar Eiropas kopienu līgumu bet tāpat tika panākta vienošanās, kas attiecās uz budžeta procedūras iznākumu, tā skaitā parlamenta balsojumu, kas notika pilnībā ņemot vērā daudzgadu finanšu ietveru. Padoms priekšēdētājs ir tikko apstiprinājis padomes piekrišanu budžetām, par kuru mēs tikko nobalsojām. Tas nozīmē, ka parlaments un padome ir eh, panākuši vienošanos par kopēju tekstu, ņemot vērā 314. pāntu. Tādējādi es varu teikt, ka budžeta procedūra, kas sākās saskaņā ar 272. Eh, pantu Eiropas kopienu līgumā un turpinājās saskaņā ar 314. pantu līgumā par Eiropas Savienības funkcionēšanu, ir pabeigta saskaņā ar 314. pantu līgumā par Eiropas Savienības funkcionēšanu un daudzgado finanšu plānu. Līdz ar to budžeta procedūru var uzskatīt par pabeigtu, un mēs varam paziņot, ka budžets ir pieņemts. Šis ir ļoti svarīgs paziņojums, Nākamajās procedūrās mums vairs nebūs tādu sarežģījumu, tāpēc, ka Lisabonas līgums būs saistošs. Līdz ar to es uzskatu, ka budžets ir apstiprināts. Proszę Państwa, niech mi wolno będzie jeszcze dodać. Dāmas un kungi, vēlētos piebilst, ka budžeta komitejas priekšēdētājs, Mr. Um, kungs, Lamasur kungs, ir daudz strādājis pie budžeta, un es vēlējos vēlreiz pieminēt viņa vārdu, jo viņš ir ļoti aktīvi darbojies šajā jautājumā. Dāmas un kungi, pie mums ir ieradusies delegācija no Serbijas. Vēlētos jūs silti sveikt eh, plenārsēžu zālē. Varbūt jūs varētu piecelties, lai mēs jūs varētu labi redzēt. Eh, proszę Państwa, jeszcze chwilę zajmiemy. Dāmas un kungi, mēs vēl kādu brīdi runāsim par budžetu. Darba kārtībā ir paredzēts balsojums par Sūriju.